ir iesniegts, uh, iesniegta deklarācija, kas ir domāta uh, haizīvju uh, spuru um, tātad, uh, nogriešanas aizliegumu Eiropas Savienībā. Es gribētu uzsvērt, ka šeit spēkā ir 123. reglamenta pants, un šis teksts tiek nodots tālāk, minot arī visus, kas protokolu ir parakstījuši. Tad ir rakstiskā deklarācija 62 2010, to iesnieguši deputāti Cenišins, Belē, Honibal, Kelly un Takula. Šī, regu, šī deklarācija ir paredzēta sporta atbalstam Eiropas Savienībā, arī šeit saskaņā ar 123. reglamenta pantu deklarācija tiek nodota tālāk, pieminot minot arī visus, kas ir pas, to parakstījuši. Paldies, priekšēdētāji! Es gribētu visu manu kolēģu vārdā, kas parakstīja šo deklarāciju, gribu teikt paldies visiem. Uh, kas e, piedalījās, un gandrīz 50% no parakstītājiem bija sievietes. Liels paldies par sadarbību, un varbūt mana kolēģe arī varēs, gribēs teikt dažus vārdus. Paldies! Lūdzu, Margareta! Grazie, pasjām! Paldies! Nākamā deklarācija 61. 2010. to iesnieguši deputāti Tomsena, Linna, Figueredo, Delli, Protaševičs. Runa ir par Eiropas Savienības stratēģiju, kas ir domāta bezpajumtnieku situācijas uzlabošanai.